dienas kārtību. Un tagad ķeramies klāt balsošanai. Pirmais ir Hautalas kundzes ziņojums aizsardzība par subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis. Vienots balsojums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. un pieņemts. Paldies! Nākamais Hautels kundzes ziņojums - aizsardzība pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis. Arī kopējais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais Valēs kunga ziņojums Eiropas Savienības un Liberijas ilgtspējīgas zivsainiecības partneru attiecību nolīgums. Arī personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts. Then Nākamais. Mato kunga ziņojums Eiropas Savienības un Mauritānijas partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nožarēs, zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais Bonanno kunga ziņojums sadarbības nolīgums ar Koreju civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas jomā. Personālais balsojums sākam balsot. The votes. Beidzam balsot. Banāno kunga ziņojums pieņemts. Nākamais ir Tomašiča kunga ziņojums jauni teritoriālās attīstības instruments 14. un 20. gadām kohēzijas politikā. Kopējs balsojums personālais sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts Tomašiča kunga ziņojums. Nākamais. Gīgolda kunga ziņojums statistika attiecībā uz maksājumu bilanci starptautisko pakalpojumu tirzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem. Teksts kopumā pirmais bloks. Atsauc uz reglamentu Kārberkungs. Mikrofon. Mikrofons nav ieslēgts. Yeah. Thank you, man. Paldies, priekšsēdētājs kundze. 25 eh, grozējumu lapas, eh, ko mēs iesniedzām, eh, kas ir iesniegts par Gīgolda kunga ziņojumu, tās ir Vācijā. Uh, Tad eh, kā mēs varam balsot par to? Jūs droši vien zinat, kā ir paredzēts eh, balsojums arī nākamajā mēnesī apvienotajā karalistē. Un ja jūs vēlties, lai šis balsojums būtu adekvāts, tad arī jums ir jābūt angliski. Prieksēdētāji, man tapa zināms, ka visi grozījumi ir pārtulkoti visās valodās jau pagājušajā nedēļā, un es neuzskatu to par atsaucu uz reglamentu, vēl jau vairāk jūs pieminējāt referendumu nākamajā mēnesī mēnesi apvienotajā karalistē. 29. grozījums Grīgola punkts, tātad pirmais bloks par pret atturs pieņemts. Komisijas priekšlikums, kurš par pret atturs pieņemts. Un likumdošanas rezolūcijas priekšlikums personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot.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 pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemta. 53. punkts, sākotnējais teksts divās daļās, pirmā daļa par pret atturs pieņemta, otrā daļa par pret atturs noraidīta. 56. punkts, sakotnējs teksts divās daļās, pirmā daļa par pret atturs pieņemta, otrā daļa par pret atturs pieņemta. 63. punkts, sākotnējais teksts pirm, par pret atturs pieņemts. 68. punkts, sākotnējais punkts divās daļās, pirmā daļa par pret atturs pieņemta. Otrā daļa par pret atturs pieņemta. Un tagad par rezolūciju kā tādu personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemti visi ziņojumi labu apetīti, bet eh, tagad pārējām pie. Kolēģi, es ļaušu jums atstāt šo telpu un tad pāriesim pie balsojuma skaidrojumiem. Lūdzu, dodaties ātri prom, tie, kuri dodas prom, labu apetīti!